abrīnojām jūsu darbu šajā konkrētā jautājumā. Paldies, kolēģi! Līdz ar to mēs noslēdzam šīs debatas. Tagad mēs pārējām pie nākošā mūsu darba kārtības jautājuma, un tas ir ieteikums otriem lasījumam. Karlhains Florence jautājums par elektronisko un, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem. Referents. Eh, referentam ir iespēja izteikties, ja viņš ir šeit klāt zālē. Karl Hainz, lūdzu jums vārds. Priekšsēdētā liels paldies, ka devāt man vārdu. Es gribētu sākt ar pavisam banāliem vārdiem, paskaidrot eh, kolēģiem, par ko tad ir runa, jo ir runa par elektriskajiem un elektroniskajiem atkritumiem, jo citi domā, nu, ja šāda atkrituma tas nav nekas svarīgs. Viena tona elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu satura vienu miljonu eh, vien, viens miljons eh, mobilo telefonu satur 250 kg sudraba, viena tona mobilo tālruņu sevi ietver piecas reizes vairāk zelta nekā, vi, eh, nekā var iegūt no vienas tonnas zelta izrakteņu. Un tad mēs varam redzēt, cik viegli prātīgi Eiropā izturas pret nelegālajiem, eh, nelegālo atkritumu izvešanu uz Āfriku, Ķīnu, Indiju, lai tur eh, pie ļoti zemiem vidas standartiem eh, šie produkti tiek pārstrādāti. Un, ja mēs ņemam vērā, ka, teiksim, citās valstīs varētu 90% no šīm te vielām izmantot vēlreiz. Un es domāju, ka pie tādām padiem būtiskiem jautājumiem mēs esam nonākuši pie tā, ka nelegālais eksports mm, varētu samazināties, bet atkal ir jāatbild uz jautājumu, cik tālu dalību valsts ir gatavas, un tas attiecas arī uz manu valsti. Uh, darīt visu, kas ir nepieciešams, atvēlēt personālu, lai ostās, muitas punktos tik tiešām eh, īstenot šo te direktīvu. Tātad eh, vēlreiz par mērķiem savākšanai. Tie ir palielinājušies Zviedrijā 60 kg tiek savākti un, piemēram, eh, valstī, no kurienes ir cēlies arī mans uz, uzvārds, ir tikai 3 kg tiek savākti. Tā ir katastra, tie ir katastrofāli rezultāti. Daudzās Eiropas Savienības dalību valstīs, dibināšanas valstīs, ir eh, kvota 2-4 kg uz personu. Un es domāju, ka tas ir ārkārtīgi liels noziegums arī attiecībā uz mūsu bērniem, ja mēs vienkārši izsviežam laukā, izsviežam mēslēnēm vērtīgas izēvielas savākšanas mērķis citās, valstī, dažās, citās valstīs ir sasniegts, bet uh, padomē ir tāds ļoti flegmatiska darbība attiecībā uz šo jautājumu, un sarunas nav bijušas Eiropai draudzīgas. Un, uh, piemēram, Eiropā, ja kāds eh, uzņēmējs ražo lampu, un vēlāk tā tiek, vēlāk ir vēlme nodot šo, šo kādā nodošanas punktā, tad ir ārkārtīgi grūti to, to īstenot 27 dalību valstīs, un šī nacionālā politika nav saprotama. Pārsteidzoši ir tas, ka attiecībā uz PVN visur iespējams paziņot savukārt eh, sarežģīt. Tad, kad ir runa par eh, atkritumu nodošanu, tad situācija ir ļoti sarežģīti, un tāpēc vajadzētu atsevišķajās 27 dalību valstīs parūpēties par to, lai šī situācija tiktu sākārtot. Tas vien izmaksātu 60 miljonus eiro es do, gadā. Es domāju, ka tas ir katastrofāli. Birokrātija nedaudz ir samazināta, bet padomu šajā jautājumā uh, sēž uz lieliem naudas maisiem, par to ir jāmaksā uzņēmumiem, un tad eh, padomu un dalību valstis ir uzlikuši savu roku tad uz šīs naudas. Un līdz ar to, ja šī lampa pirmoreiz tiek pārdot Francijā, tālāk pārdevēt to nogādā Itālijā, tad ir jāsaka, ka tur notiek liela naudas pārveduma un uh, visu šo situāciju varētu organizēt daudz vienkāršāk. Komisārs Komisāra Patošnik, es esmu personīgi jums ļoti pateicīgs par to, ka jūs darbinieki un jūs esat sarunās spēlējuši ļoti izšķirošu lomu. Ja jūs tur nebūtu bijis, tad šīs sarunas būtu izgāzušās. Padome sev prezentēja tā, kā es to neatpazinu 22 gados, es manu valstu arī te nevēlos izslēgt no šīs kritikas. Uh, vēlmi īstenot Eiropā vidas politiku arī ar ekonomiskiem kritērijiem. Šāds gribas nemaz nebija. Tiek īstenota tāda kaitējoša nacionāla politika un jēdziens eh, pārstrāde, to nebija iespējams pat konkrēti nodefinēt, katrs dara to, ko vēlas. Mums ir ļoti daudz, kas jāizdara, lai padome sāktu rīkoties pareizi, un te es domāju pilnīgi visus, ne tikai kādu konkrētu valsti. Paldies visiem par jūsu pacietību. Paldies! Liels, liels paldies! Tagad Potočnika kungam dosim vārdu. Runātājs nevis līdz mikrofonu. Labvakar visiem! Mums ir e, divi svarīgi darba kārtības jautājumi. Viens, kas ir saistīts ar elektroniskiem atkritumiem. Gribu apsveikt Eiropas parlamentu un referentu Karlu Heinzu Florencu un ēnu referentus un arī viņu komandas par e, panākumiem, kas tiks sasniegti darbā pie šīs direktīvas. Parlaments un komisija ir bijusi e, plec pie pleca šajās debatēs, kas e, gribēja panākt e, tādus ambiciozus atkritumu savākšanas mērķus, samazinot arī administratīvo slogu un dalību valstu attiecīgajām iestādēm sniegt instrumentus pret nelegālo ekspertu, eksportu. Es esmu priecīgs, ka šī direktīva šobrīd projektā uh, E, būs virzīt uz tiem, direkt, tiem mērķiem, ko mēs gribējam sasniegt. Protams, es gribētu virzīties uz šo uzlabošanos lielākā ātrumā un pat vēl tālāk, kā jau teica arī Florence kungs. Taču es domāju, ka arī daudz no jums tam piekrist. Taču šī direktīva piešķir jaunu virzību e, elektronisko atkritumu apsaimniekošanā, un tā ir mums jāatbalsta lai jums sniegtu kādu priekšstatu par to, kāds būs uzlabošanās līmenis, salīdzinot ar esošo direktīvu, izdarīsim ātrs aprēķins. Pašreizējais atkritums savākšanas mērķis ir 4 eh, kg eh, uz cilvēka gadā katram eh, gadā. Un ja mums ir 400 miljoni, tas nozīmē, ka darību valstīm ir jāsavāc apmēram 2 miljonas um, no, no tās daļas, tas 20%, ko mēs vispār ražojam. Tā kā, nu, īstenībā mm, dažas valsts savāc vairāk, līdz ar to tad, nu, šis mērķis tiek sasniegts. Vecās direktīvas mērķis. Jaunais mērķis nosaka savākt ekvivalentu 85% no ražotās, eh, ražotiem atkritumiem. Tas nozīmē, ka 2020. gada eh, mēs domājam, ka Eiropieši sviedīs apmēram 12 miljonus tonnas gadā. Mums vajadzētu savākt vismaz 10 miljoni tonnas šo atkritumu 10 miljonu tonnas. Mm, eh, tur būs eh, svins, eh, merkūrijs, kadmijs un, un tā tālāk, ko mēs apstrādāsim ekoloģiski droši. 10 miljonu tonnas, ieskaitot vāru, platīnu, sudrabu, zeltu un citu, ko mēs varam atkal iekļaut ražošanas ciklā, samazinot kā ražošanas izmaksas, tā izmešus. Varbūt šī kalkulācija nav zinātniska, taču tā parāda, ka mēs esam tiešām spēruši lielu soli uz priekšu, salīdzinot ar pašreizējo elektronisko atkritumu direktīvu. Ja mēs atsevišķi savāksim, e, tad e, tas mums dos iespēju gūt e, pēļņu. Un mēs esam ļoti nobažījušies par to, eh, ja mm, kā tiek sadragāti visi šie atkritumi un kā tas ietekmē vidi un veselību. Un līdz ar to mums ir jābūt eh, tiešām mm, jāaizliedz eh, nelegālais ekspert, eksports, un tas tika izdarīts ļoti sliktā veidā. Tāpēc komisija strādās pie mm, starptautiskā fóruma lai novērstu mm, legālos kanālus eh, šādam, šādiem sūtījumiem. Un es varu jums teikt, ka komisija eh, var eh, pieņemt šādu te nodokli, un mēs darīsim visu, lai mēs varētu panākt gludu un ātru ieviešanu šai direktīvai pēc tam, kad to pieņems padome un parlaments. Un e, es esmu īsumā arī izveicis tādu kopsavilkumu. Pirmkārt par uh, ražošanas dizainu, Mēs sakam, ka uh, mums būs nepieciešami pareizie mēri, uh, kas ir saistīti ar ekodizainu direktīvu. Otram kārtām uh, pārējas uh, posmā valstīm, kam ir grūti uh, savienot, uh, panākt šādu mērķis, to mums vajadzētu tikai īsti, nu, īpašos gadījumos samazināt. Uh, Un e, samazinājumam jābūt objektētam, labi dokumentētam un arī pierādāmam. Trešā lieta. Mēs esam, e, e, komisija arī saprot, ka, ka tie kas eh, ir saistīta ar nanomateriāliem pēc definīcijas. Eh, tur eh, šādi potenciāli riski, ko dara nanomateriāli. Mums jāskatās, lai mēs varētu viņus identificēt ar pareizajiem mēri aparātiem. Un ceturtkārt, komisija uzskata, ka ir konsekventi rīkojas, ja mm, mēs izstrādāsim metodoloģijas, kā aprēķināt mm, to daudzumu, ko tirgu laiž elektroiekārtu ražotāji. Un 7, 5 un 23, 4 mēs skatīsimies, lai mums būtu deleģētās tiesības. Un tāpēc mēs uzskatām, ka mēs pat, paturam uh, likumīskās tiesības, uh, lai mēs varētu meklēt paskaidrojumu kopienu tiesā. Un visbeidzot, mēs arī skatīsimies, kāda būs mums šī procedūra direktīvas ieviešanai. E, dārgie deputāti, lietotā elektroniskā iekārta e, ir lielākā sastāvdaļa pieaugušajā atkritumu sastāvā. Un tur ir materiāli, kurus mēs varam pārstrādāt un iekļaut jaunos izstrādājumos. Tagad ir pilnīgi skaidrs, ka atkritumi ir resurss, izēviela. Un tāpēc Tas ir eh, centrālais jautājums, lai mēs panāktu efektīvu apstrādi un konkurētspējīgu ekonomiku. Jūs dzirdējāt labi. Te nav tikai jautājums par eh, vides aizsardzību. Šis ir viens no svarīgākajiem jautājumiem Eiropas rūpniecības eh, konkurētspējai. Paldies! Thank you, Mr. Zeber. You have the floor. Zēberkungs. Paldies priekšsēdētāji, es gribētu pateikties Kārlam Kainsam Florencam un komisijai par ieguldīto darbu. Šeit ir runa par pārstrādātu dokumentu un pašreizējā direktīva ir, izp, ir stājusies spēkā gandrīz pirms desmit gadiem. Un eh, būtībā mēs diezgan maz esam sasnieguši, ja mēs padomājam par Eiropas Savienību. Kārls Hainz Florence jau pieminēja atsevišķas dalību valstis, un ja, piemēram, skatos, ka Lichtensteina ir 1,4 kg gadā savāks uz vienu iedzīvotāju, savukārt Vācija 7,8, Čehija 4,3 un nu, Ziemeļvalstīs savukārt ievērojam vairāk kilogramu uz vienu iedzīvotāju, tad tas viss apliecina to, ka atšķirības ir milzīgas. Un, Un, ja mums neizdosies um, šeit panākt labāku situāciju, tad um, nekas nemainīsies. Tas, kas tika teikts par ekodizainu un atkārtot izmantošanu jaunos produktos, to jau ir jāiekļauj dizaina fāzē. Tas ir izšķirošais punkts. Līdzšinējai direktīvai bija dažādas, dažādi mīnusi, bet 4 kg mērķis atkritumu savākšanai, tas daudzās valstīs nav samērīgs, un tāpēc jūsu, val, jūsu ierosinājums palielināt šo te procentu līdz 65 procentiem ir pavisam noteikti labāks. Ir jāizveido efektīva atkrituma savākšanas sistēma, un, protams, tas ir atkarīgs no dalību valstu pūliņiem. Uh, ir jādod, jāpalīdz patērētājiem un jāiesaista patērētājs, jāmudina, lai patērētājs pats arī kaut ko darītu. Tā kā kopumā es domāju, ka tagad daudz kas būs atkarīgs no dalību valstīm, kā šī jaunā sistēma tiks izmantot. Es paļaujos arī uz komisiju, ka komisija sekos līdz, lai mēs varēsim nonākt pie šī mērķa īstenošanas, jo ilgtermiņā tā būs iespēja, ka mēs nepieciešamos resursus varēsim nodot um, rūpniecības uh, rīcībā un līdz ar to aizsargāt vidi. Paldies, Van Bremta kungs, lūdzu. Thank you, voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Viljams uh, Penters bija izgudrotājs un uh, 19. gadsimta beigās viņš uh, teica savam draugam Žiletam, kurš acīm redzot vēlāk ražoja žiletes, viņš teica, ka, ja grib būt bagāts, tad eh, ražo produktu, ko var viegli izmantot un izmest. Un iespējams, ka šie divi kungi neapzinājās, ka viņi uzsāka to, ko mēs tagad pazīstam par tādu vienreizējās lietošanas sabiedrību eh, kas eh, it kā ir bijusi mūsu progresa pamatā, bet tagad tā ir liela problēma. 2003. gadā tika izstrādāta direktīva, tā stājās spēkā, un tad mēs reāli aplūkojām šīs eh, atkrituma ražojošās eh, sabiedrības jautājumus, mēs eh, sākām nopietni skatīties uz gaisa un augsnes kvalitāti un sociālajām sekām. Un tāpat arī elektronisko un elektrisko iekārtu demontāžu trešajās valstīs. Kā komisāra kungs ir norādījis, tomēr ir vēl viens cits apsvērums, kas jāņem vērā. Tas ir uh, retzemju materiāli, Eh, kas ir mobīlies telefonos un citā elektriskā un elektroniskā aprīkojumā. Un šajā pārskatītajā dokumentā mēs esam guvuši lielu atbalstu no nozars. Eh, referents jau atsaucās, mēs saņēmām atbalstu no komisijas, bet tomēr ne no padomas, diemžēl, jo kaut kāda iemesla dēļ šķiet, ka uh, ir tāda nostāja, ka noteikumi nebūtu labi. Es domāju, ka gluži pretēji noteikumi būtu ļoti nodrož, noderīgi, lai panāktu mūsu mērķus, lai nodrošinātu šos uh, ļoti liela apjoma atkārtots apstrādes mērķus, ir tīpaši attiecībā uz, piemēram, mobīliem telefoniem. Un arī šiem produktiem būtu jānodrošina, lai tie atbilstu tādiem ambicioziem mērķiem. Un visbeidzot, ar lielu pārliecību gribētu pateikties referentam, jo pateicoties tieši viņa ļoti pieredzējušai pieejai mums izdevās, ka parlamenta pozīcija ir aizverzīsies tik tālu, cik tā ir, it īpaši sadarbībā ar padomi, kura šķiet ir pilnīgi uh, citā un nepareizā noskaņojumā, un tāpēc es noteikti balstošu par šo rezultātu, tāpat kā arī mana politiskā grupa. Paldies! Panajotov kungam tagad vārds uh, divas minūtes. Uh, paldies, cienījamais uh, komisāra kungs, priekšstādātāji kolēģi. vienošanās par eh, jauno direktīvu ir rezultāts ļoti garām un sarežģītām sarunām starp padomu un Eiropas parlamenta delegāciju. Es gribētu pateikties komisāram eh, Potočnikungam par viņa izpratni un apņēmību. Tāpat gribētu pateikties referentam eh, Karlam Heinzam Florencam par ļoti spēcīgo līdervadību un devumu galīgajā pozitīvajā panākumā. Pārskatīties dokuments dod tādu labāku pamatu elektrisko un elektronisko atkritumu atgūšanai. Šobrīd tikai 30% kopēja atkrituma apjoma tiek pārstrādāta atbilstoši standartiem. Atlikušie 70% nonāk vai nu no atkrituma izgāstuvēs, vai tiek uh, nosūtīti nelegāli uz teritorijām ārpus Eiropas Savienības. Jaunā direktīva radīs nosacījumus jaunam kopīgam tirgum, lai nodrošinātu otrreizējo pārstrādi elektriskie un elektronisko iekārtu atkritumiem. Direktīvas tvērums ir uh, atvērts. Tātad sešus gadus pēc tās stāšanās spēkā 2018. gadā mē, uz mums visiem attieksies šīs direktīvas noteikumi. Un mērķi ir vēl ambiciozāki. Pēc 2019. gada. Tad mums ir nosprauts mērķis tātad savākt 65% atkritumu elektroniskām un elektriskām iekārtām, kas tiek izvietots tirgu. Un vēl viens jaunums ir tāds, ka mēs veicināsim otrreizais pārstrādes uh, proporcijas un veicināsim tādu saprātīgu politiku. Un tās eh, ražošanas iestādes platības, kur platība ir 400 kvadrātmetri, tam būs jāpieņem maza izmēra elektroniskās iekārtas no iedzīvotājiem. Jāsaka, mūsu sasniegumi ir lieli un kopēji, un tie ir visi mūsu kopēji eiropeiski sasniegumi. Paldies, un nākošais ir uh, eh, Tremopolos kungs. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Paldies, priekšstādātāji, kolēģi! Mēs esam soli pirms ļoti svarīga nolīguma par to, kā apieties ar elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem. Pēc ļoti detalizētas eh, konsultācijas procedūras ar komisiju padomu mēs vienojāmies par kompromisa tekstu. Eh, zaļo grupa atbalsta eh, to Tā nav radikāli noskaņot šajā jautājumā, bet tomēr tas ir būtisks solis uz priekšu. Uh, zaļo grupa ir likusi lielu spiedienu, lai uzlabotu, palielinātu šīs atkrituma savākšanas uh, proporcijas un lai tas tiek noteikts kā obligāts uh, pienākums savākt šādu aprīkojumu, neuzstādot nekādas citas produktu iegādes prasības attiecībās patērētājiem. pastāv arī jautājums par nanomateriāliem. Mums neizdevās panākt to, lai ražotāji eh, nanomateriālu klātbūtni norādītu eh, elektriskā un elektroniskā aprīkojuma marķējumā, bet mēs panācām, lai padomu komisija padara par obligātu eh, selektīvu šo nanomateriālu savākšanu. Es ceru, ka parlaments nobalsos pār šo ieteikumu un ceru, ka tas uzlabos a, situāciju un jāstiprina arī nelegāla atkrituma eksports uz trešajām valstīm. Paldies, un tagad vārds a, Gerlinga kundzei. Paldies priekšsādātāji, un es gribētu teikt, ka prieks ir redzēt jūs atkal mm, mūsu vidū pēc šīs nedēļas. Jāsaka, manuprāt, šis šo pārskatīto variantu komisija lika priekšā, tāpēc, ka bija tāda neizdošanās, tā bija neizdošanās dalība valstu vidū. Uh, izveidot efektīvas eh, atkārtotas pārstrādes sistēmas eh, periodā no 2003. līdz 2008. gadam. Jo 2008. gadā 70% elektronisko atkritumu joprojām nonāca eh, atkritumu izgāstēs, tika sadedzināta vai tika nelegāli eksportēta. Un tas nebija pieņemami, par to mēs bijām viensprātis. Un interesanti ir dzirdēt, cik zaļie daudz ieguldījuši šā darbā, bet gribētu panākums. Uh, Eh, drīzāk pierakstīt Karlam, Karlam Hansam Florencam, kurš tik smagi strādāja, lai panāktu labu risinājumu. Tā tad tagad ir notikušas izmaiņas, eh, lielākoties pozitīvas, un mums ir jāturpina tomēr rūpēties par situācijas uzlabošanu. Šie savākšanas mērķi ir koriģēti gan eh, metoloģiskā ziņā, un arī tīri apjomos. Dažas dalība valstis ir prasījušas vairāk laika, to es arī saprotu, jo, ja mēs vēlamies strādāt ir nepieciešams izveidot efektīvas sistēmas. Man ir prieks, ka dalība valstis ir saglabājušas lielas kontrolas iespējas zināmos aspektos, tīpaši finanšu jomā. Tāpat pozitīvi vērtē to, ka esam izvairījušies no obligātiem izmaksu palielinājumiem pašvaldībām. Bet ar šo elastību nāk arī atbildība no dalību valstu puses. Eh, domāju, ka patērētāji gribēs atkārtot, pārstrādot un atkārtot izmantot eh, materiālus. Uh, Šajā ārkārtīgi sarežģītajā ekonomiskajā vidē ir jābūt informācijai par iespējām dalību valstīm. Tagad ir elastīgs ietvars, pie kura mēs strādājām ļoti smagi, un tagad bumba ir otrā laukuma pusē, lai tiktu panāks vēlamais rezultāts. Indeed, Julian, Paldies, Džulija, uh, par jūsu laipniem vārdiem, un uh, es ceru, ka mēs saņemsim arī siltu jūsu grupas atbalstu. Nākošais runātājs ir Vils Kundze. Schon seit langem leben die mit Kopš ilgiem laikiem dalība valstis, industrializētās valstis dzīvo pār savām iespējām. Mēs to varam darīt tikai tāpēc, ka mēs to darām uz eh, šīs zemes baga, nabadzīgāko iedzīvotāju rēķinu. Ar šo direktīvu mēs daļu no problēmām sākam risināt. Eh, aptvērums ir diezgan plašs, un es domāju, ka tas eh, varētu būt labs risinājums Es priecājos par šo te savākšanas mērķi 65% attiecībā uz visiem, jo padome ir iestājusies par ļoti zemiem savākšanas mērķiem. Es gribētu teikt, ka tikai tad, kad likumdevējs uzņem lielāku tempu, tiek izdarīts investīcijas tehnoloģijās un panākts progress. Es arī apsveicu šajā sakarībā to, ka uh, Solāra, saules eh, moduļi netiek izņemti no, saules kolektori netiek izņemti no šīs te direktīvas, jo parāk bieži parlaments ir pakļāvies spiedienam un uh, deva zināms atlaides, un līdz ar to tas eh, sanāk tāds kā vilcināšanās instruments. Es pilnībā nepiekrītu uh, to, ka direktīvā tiek skatīts nanomateriāli jautājumiem, jo tas, ka jo nevajadzētu pret šādiem ierīcēm, kuri nanomateriāli izturēties atšķirīgi. Komisijai vajadzētu mēģināt, vai nākotnē nevar atrast citu risinājumu. Tas ir ļoti mīksts um, formulējums, kas nav labs. Nanomateriāls. Nanomateriāli var radīt uh, briesmas cilvēku veselībai un videi. Un, Tāpēc es mudinu komisiju pārbaudīt, kā tieši tas viss ir ar šiem nanomateriāliem, un ja nav viennozīmīgi redzams, ka šie produkti nerada nekādas bažas, tad tos nedrīkst ielaist tirgū. Un visā citādi es esmu apmierināta ar šo dokumentu, ar to, kā tika risinātas sarunas ar padomu, un es gribētu pateikties visiem par to. Vārds Rosī kungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. E, direktīva uzliek par pienākumu dalību valstīm e, savākt elektroniskos atkritumus. Un e, vienošanās, kas ir pamāta, pirmajā redakcijā administratīvās procedūras izmaksas bija pa liela un bija arī jāpieņem vesela rinda mērķu. Eh, eh, līdz 2016. gadam buvo jāsavāc 60% eh, un mazam elektroniskam Tur tas būs jāuzvā, jāsavāc veikalos, kur tirzniecības platības ir lielākas par 400 kvadrātmetriem. Var teikt, ka šajā pirmajā fāzē Eh, tas bija grūti panākams izdarams mazajām kompānijām, jo nav iespējams, eh, piemēram, kad notiek kaut kāda eh, neautorizēta mm, šo atkritumu savākšana, kas attiecas uz vairāk nestrādājošām lietām, elektroniskām gardīnīnī koncelūdzu. Paldies! Es domāju, mēs runājam par kaut ko, ka ļoti svarīgs un tas ir ļoti arī sensitīvs. Mēs šeit eh, runājam par mm, šiem atkritumiem, kas piesārņo dabu, bīstamam eh, cilvēkiem, un arī jautājums par to arī, kā atgūt eh, šīs izēvielas. Un mums tiešām nepieciešami ir cēlzemju metāli, un miljoni eiro mums ir jātērē iegūstot šādu ārkārtīgi reto minerālu. Un tiešām tas tā ir, ir taisnība, ka, ka mm, šobrīd mm, šī te atgūšanas īpatsvars nav tik liels kā Ziemeļvalstīs, taču mēs esam panākuši zināms uzlabojums, jo ja mēs skatāmies, e, kad e, ziemeļos ir daudz vairāk e, savākts manā reģionā, Veneto reģionā, Mums ir trešā vieta. Un e, mums ir diezgan liela e, savākšana - 5,4 kg uz cilvēku gadā un ir mums arī 7,36 kg atgūto. Un Emīlija Romāņa, piemēram, perfekti savāca atkritumus elektroniskos. Un tā ir tiešām tāda pozitīva tendence, ko mēs varam redzēt, jo mums 27% ir palielinājies atkritumu savākšanas eh, īpatsvars. Tā kā mēs tiešām varam apsveikt to, kas notiek, un mēs redzam, ka eh, tas, ko mēs darām, tas ir pareizi, un mēs varam tiešām uzsākt informācijas kampaņu iedzīvotāju vidū, un mums tiešām ir jāizveido visas šīs struktūras, kas jau funkcionē kas jau ir darbībā, un mums vajag tikai mūsu datus atjaunot, ja gadījumā varbūt tās nav vajadzīgajā līmenī. Paldies! Sorbu kundzei lūdzu. Paldies! Šie elektroniskie atkritumi ir tādi atkritumi, kas ir pieauguši apjomā pagājušos gados, taču vienlaicīgi tas ir viens no bīstamākajiem atkritumu paveidiem. Uh, jo šīs atkrituma paveids vēl netiek pietiekoši apstrādāts, un tie nonāk atkrituma izgāstuvēs, un tas ir toksiska atkrituma suga. Un tāpēc mums tiešām vajadzētu uzlabot eh, uz šo te savākšanu, taču situācija atšķirs no valsts uz valsti. Un šī realitāte jāņem vērā likumdošanai, lai tā būtu efektīva un viegli eh, piemērojama. Rumānijā elektronisko um, produktu tirgus vēl nav piesātināts. Tas nozīmē, ka mēs vēl nesviežam tik daudz ārā kā citas dalību valstis. Priekš mums būtu svarīgi, lai mums būtu vairāk laika eh, piemēroties šiem ambiciozajiem mērķiem, ko nosaka jaunie noteikumi. Protams, palielinot uh, Eh, šo mm, uzsavākšanas līmeni septiņu gadu laikā, mums palīdzēs, taču ne viss mums ir izdevies vēl, tāpēc mums vajadzētu kompromiss būt eh, starp šiem ambicioziem mērķiem un realistisko eh, beigu termiņu. Tāpēc es gribētu pateikties referentam un ēnu referentiem par viņu aktivitāti šajās grūtajās sarunās ar padomi. Lielas paldies jums! Paldies! Pīters Līze nākošais. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Es gribētu sirsnīgi apsveikt Karlheinz Florence par gūtiem panākumiem. Tas bija Herkules darbs, kas ilga vairāk nekā trīs gadus viņa komitejā, un viņš pats pie tā strādāja. Tā kā daudz citi kolēģi arī sacīja. Uh, ir tikai daži aspekti, kas ir ļoti būtiski iedzīvotājiem. Ja mēs domājam par taupīgajām lampām, tampīgās lampas ir um, ļoti labas, tās uh, palīdz ietaupīt 80% um, no, no elektrības, bet mums ir uh, jārūpēs arī par, um, par vidi. Tā, šīs uh, lampas satura dzīvesudrabu, tās satura mazāk nekā uh, termometri, kas tagad ir um, aizliegti, bet kaut kā ir um, jāapstrādā šīs uh, dzīvesudrabs. Es pats savā dzimtajā pilsētā piedzīvoju to, ka es gribēju nodot elektro um, iekārtas, un man pateica, kur ir jānodod, un tur tas laiks, kas tika noteikts, ir otrdien pulkstens divos pēcpusdienā, bet kurš tad strādājuši cilvēks to spēja izdarīt. Un tāpēc vajadzēja, vajadzētu parūpēties par to, lai veikalos vai citās tirzniecības vietās eh, pieņemt atpakaļ šīs izdegušās lāmas, vai arī jārod kāds cits risinājums. Es esmu pateicīgs tam, ka Karls Heinz un ēnu referenti ir eh, panākuši to, lai beidzot tik ņemts vērā to, ka iedzīvotāji nopietni jātiec pret šo problēmu un tik tiešām ir jārūpēs par to, lai eh, tā rūpīgi varētu šos te atkritumus nodot un pārstrādāt. Paldies, Markis Kunds, tālāk. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām es gribētu uh, sveikt referentu. Domāju, ka viņš tiešām ir veicis ļoti labu darbu. Jāsaka, ka uzdevums nebija vienkāršs. Jo mēs, principā, izmetam mēslainē vērtīgus metālus, zelta mētājus eh, vienkārši pa ielām, un es domāju, ka mēs nevaram atļauties eh, to krīzes apstākļos. Eh, mobilajos telefonos ir zelts un tāpat arī citi ļoti vērtīgi materiāli, ko mums būtu noderīgi atgūt. Šajā konkrētajā ziņojumā ir runa par otrreizējo pārstrādi, tātad, bet nevajadzētu būt tikai otrreizējā pārstrādei, eh, reģistrēšanai. būtu ārkārtīgi svarīgi, nu, piemēram, mobīliem telefoniem izņemt eh, attiecīgas sastāvdaļas, metāls, un tad, kad mēs runājam par uh, reģenerēšanu, tad ir jādomā par uh, demontāžu, par uh, tālāku apstrādi, pārstrādi un jāraugās, kāds būtu kvalitatīvs labākais eh, reģenerēšanas veids, jo bieži vien eh, produkti tiek vienkārši izvest no Eiropas Savienības, kaut kur nogrūsti un no viņiem mēs neko neiegūstam un tie tikai vēl bojā vidi. Paldies! Dziękuję bardzo. Vārds uh, Hibners kundzei paldies. Es gribētu pateikties uh, kolēģim Kārlam Hainsam Florencam, kurš tik tiešām ir veicis uh, ļoti veiksmīga darba. Darbs pie šī ziņojuma viņam prasīja tādu ļoti detalizētu pieeju. Viņam bija jāpiedalās daudzās sanāksmēs, jārunā un jātieks ar ļoti daudzām dažādām pusēm. Un, Diemžēl ir bijuši ļoti pretēji viedokļi šajā jautājumā. Tomēr visiem mums mērķis ir viens, kā samazināt atkritumu apjomu Tieši runājot par elektriskām un elektroniskām iekārtām. Tātad smaga problēma Eiropā šobrīd. Šis dokuments ir īpaši svarīgs, jo tur tiek parādīts, kā mēs varētu ekonomēt, ietaupīt resursus tāpat laikā, izmantot elektriskos un elektroniskos atkritumus pēc iespējas labākā apjomā. Eiropā mums ir grūti iegūt izēju materiālus elektronisko un elektrisko iekārtu izgatavošanai, bet šeit ir skaidra norāde. Mēs varētu izmantot materiālus no atkritumiem. Tātad šos atkritumus nevajadzētu izgāzt eh, izgāstavēs, bet tos vajadzētu atgūt no šiem atkritumiem. Tāpat vajadzētu pagarināt a, eh, periodu laika termiņu a, eh, dažādu iekārtu izmantošanai. Mēs bieži vien nomainam iekārtas, eh, iegādājamies jaunāku modeli. Mums tāpat vajadzētu arī izmantot labāko praksi, kāda pastāv Eiropā. Un vēl viena pēdējā lieta. Eh, soda sankcija ir pēdējais līmenis likumu ieviešanā, tāpēc varbūt labāk tomēr izmantosim eh, labo praksi. Un tagad Ukunī kundzei vārds, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji, cienījamie kolēģi! Parāk ilgi Eiropieši ir radījuši atkritumus un nerūpējoties par to reģenerēšanu. Un uh, šodien pārāk maz Eiropas pilsoņu uh, attiecīgi uh, šķiro elektroniskos atkritumus. Pagājušā nedēļas nogalē es biju vietējā veikalā, materiāla veikalā, un pārdevējs absolūti nezināja, ko darīt ar kaut kādiem atkritumiem. Bet es skaidroju, ka uh, viņa veikalā ir uh, šāda atkrituma vākšanas uh, iespēja. Tātad šai ziņā mums vēl ir liels soļus uh, speram. Uh, šobrīd 30% elektronisko un elektronisko iekārtu atkritumu tiek uh, savākti un reģenerēti. Es balsošu par uh, šo tekstu Eh, ko ir eh, izstrādājis eh, Florence kungs, un es viņam pateicos par ļoti labo darbu vairāk mēnešu garumā. Es viņus sveicu tāpēc, ka tiek noteikti mērķi katrai dalību valstī, tātad attiecībā uz savākto atkritumu apjomu līdz 2016. gadam par ir noteikts konkrēti rādītāji un ir nepieciešams rast instrumentus, lai to varētu panākt. Ir jāstiprina Uh, pakāpeniskuma uh, princips. Un tikai tādā veidā šī direktīva mums ļaus uh, virzīties uz priekšu. Šī direktīva arī stiprinās pakāpeniski Eiropas pilsoņu patēriņa veidus. Tātad katram ir jāšķiro, tas ir ļoti labi planētai, nevienam no mums tas neizmaksā neko, un tas ir labi turpmākajām paudzēm. Un es gribētu vēl de participer à l'efficacité énergétique. Priekšsēdētāji jūs, un uh, es domāju, ka mums tik tiešām ir jācenšas uh, arī šeit uh, plenārsēžu zālē labāk izmantot energoresursus, jo šeit šajā zālē ir augsts, strādā gaisa kondicionēšana, bet es domāju, ka tā tad arī atbilstoši temperatūras nodrošināšana būtu ieguldījums uh, klimata uh, aizsardzībā. Jā, paldies. Vispār būtu labi, ja mums būtu viena parlamentā ēka, tikai saka priekšsēdētājs. Uh, tagad uh, Mikulašik kungam vārds, un mēs sākam brīvā mikrofonu sadaļu. Uh, Paldies! Es gribētu vispirms apsveikt manu kolēģi Karlu Haincu. Viņš gan nav zaļo pārstāvis, bet es redzu, ka arī EPP var ļoti daudz darīt šajā ziņā. E, nepārstrādāt vai puspārstrādāt elektronisko iekārtu atkritumi, nu tie e, dar, padara, e, rada bažas, cilvēku veselībai un videi, un to pieaugušais daudzums prasa, lai mums būtu tiešām ātra reakcija un arī moderna uh, likumdošana, kas uh, atbalstītu atšķirotu savākšanu. Es arī uzskatu, ka tas ir nepieciešams uh, dalīt dalību valstīm, sniegt skaidras norādes um, uzņēmējiem lai izmantotu resursus, it īpaši atgūtu eh, tiešām jau esošos eh, sastāvdaļas, lai mums vajadzīgs veikt inovācijas un inteliģenti savākt iespējamos resursus. Tā kā liels paldies jums! Paldies! deeurile de echipamente electrice i electronice sunt deeurile cu potenialul cel mai rapid de cretere din uniune i estimările pentru două mii douăzeci ajungând la doisprezece trei milioane de tone. salut reformarea directivei. Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ka re, aprēķinot uh, aplēses, mums ir jāapsveic šī direktīva, jo es uzsveru to, ka ir nepieciešams investēt um, pārstrādē un arī attiecīgo izējumateriālu atkārtotā izmantošanā. Jo, ja šie produkti netiek pienācīgi izmantot, tas var arī radīt nepatīkams sēkas. Ja netiek ievērotas nepieciešamās procedūras, var rasties kaitējums arī apkārtējai vidē. Tas īpaši attiec uz um, televizoru ekrānu um, savākšanu. Saskaņā ar komisijas datiem tikai 33% šīs produkcijas tiek apkopota, un liela daļa šo atkritumu uh, varētu tikt izmantoti Eiropas Savienībā. Šobrīd ir iespējams to veikt neievērojot nepieciešamās vidas normas un nosūtot šo produkciju uz citām valstīm. Paldies! Paldies, nākamais runātājs! Eiropa joprojām Mm, par spīti esošajā likumdošanai eh, savus eh, atkritumus eh, apglabā Āfrikā. Tā patiešām ir amorāla rīcība eh, gan eh, finansiāli, gan arī no vidas viedokļa. Finansiāli tādēļ, ka lielākā daļa no šīm ķimikālijām ir tikušas importētas Eiropā, par ko esam daudz samaksājuši. Mēs izšķērdējam to, ko varētu izmantot atkārtot un ko vajadzētu darīt. Bet arī no vidas viedokļa šīs valsts, kurās apglabājam savus atkritumus, nespēja tos pārstrādāt, kā rezultātā cieši daba, vide un cieši arī cilvēki cilvēki. Šie jaunie priekšlikumi jau sen bija nepieciešami, par to pateicos referentam. Bet, ja mēs šīs normas nepiemērosim ikvienā dalību valstī, tad vēlamais netiks panākts, un mums ir jārīkojas atbildīgi. Paldies! Sonikungs. Priekšsēdētājs eh, kundze, šīs jaunās normas eh, paredz eh, šķirot atkritumus un arī nodrošināt to utilizāciju. Nowa metoda obliczania zbiórki wprowadzona zostanie stopniowo, co jest ważne. Jaunie pasākumi šajā jomā tiks ieviest pakāpeniski, tas ir ļoti nozīmīgi, jo um, tikai tādā veidā valstis varēs piemēroties šiem jauniem noteikumiem. Tas jau izskanēja šajā zālē, proti tas, ka tiks organizēti at atkrituma savākšanas punkti veikalos, un tādējādi būs iespējams atkārtot izmantot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus. Es priecājos par to, ka šis noteikums gal galā ir ticis ieviests. Polijas prezidentūra un Eiropas parlaments ir panākuši kompromisu, kas ir li lielisks līdzsvars un tādējādi jaunie noteikumi palīdzēs mums labāk aizsargāt vidi un arī iedzīvotāju veselību. No šiem noteikumiem iegūs arī ražotāji, jo administratīvais sloks būs daudz mazāks. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs! voorzitter het is eh, begin januari. Paldies, priekšsēdētāji. Šobrīd ir janvāra sākums un eh, sezona sāks. Sezona, kuras laikā uzņēmumi iepazīstinās ar saviem darbības rādītājiem attiecībā uz pagājušo gadu. Un mēs zinām, ka šie dati būs negatīvi. Mēs zinām, ka šobrīd ekonomika ir ļoti sliktā eh, situācijā. Mm un eh, arī bezdarba rādītāji ir ļoti augsti, taču vēlos eh, dalīties sekojošā informācijā. Proti, izēja materiālu eh, cenu pieaugums noteikti atspogļosies arī uzņēmumu darbības rādītājos, jo šīs izmaksas ir pieaugušas par 10% un tas ilgtermiņā ietekmēs Eiropas ekonomiku. Tāpēc arī mums ir šāda direktīva, par kuru mēs šodien diskutējam. Tiek tiek izmesti uh, simtiem kilogramu ļoti nozīmīgu vielu, kuras varētu izmantot. Diemžēl padome neņem vērā mūsu teikto, un ļoti žēl, ka padome rīkojas tieši tāpat, kā cenšoties novērst eiro krīzi. Es priecājos par to, ka mums ir izdevies panākt tik liels dokumentu sagatavošanu, arī pateicies Florence kungam. Uh, Šis jau ir pirmais solis uz priekšpareizajā virzienā. Paldies! Vestlunds kundz, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es esmu priecīga un lepna par to, ka Eiropas parlamentam ir izdevies izdarīt kaut kādas izmaiņas, lai nodrošinātu vidē draudzīgākus risinājumus. un tas attiecās arī uz likumdošanu, ko skatīsim vēlāk. Man šķiet, ka šeit ir nepieciešama ļoti strikta pasākuma, lai uh, atkrituma pārstrādes sistēmas būtu efektīvas un iedarbīgas. Mēs gribētu, protams, pārstrādāt pēc iespējas vairāk atkritumu. Mēs jau dzirdējām par mm, elektronikas, uh, elektronisko iekārtu atkritumu eksportu, un es domāju, ka tas patiešām ir ļoti svarīgs uh, jautājums, uh, jo Patreiz mēs atstājam to, piemēram, Āfrikas valstu ziņā rūpēties par šiem atkritumiem. Problēma ir tajā, ka daudzi atkritumi paliek nepārstrādāti. Paldies! Patočņika kungs, lūdzu. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es īsumā gribētu parunāt par šīm lietām, par kurām runājam šodien. Vispirms par atšķirībām dalību valstīs. Tās ir milzīgas. Bet Jāsaka, ka mm, eh, dažādām valstīm ir dažādas iespējas par nanomateriāliem. Es saprotu, ka tiem ir nepieciešams pievērst īpašu uzmanību, ko mēs arī darīsim, un par to vajadzētu strādāt pie atsevišķas likumdošanas, un to mēs arī darām komisijā. Vispēcot par to, kādēļ es teicu, ka vienlīdz svarīga ir gan vide, gan uzņēmē darbība. Tas ir tādēļ, ka mēs domājam no vienas puses par resursu efektīvāku izmantošanu, no kā ir atkarīga arī Eiropas nākotne, jo daudzas Eiropas valstis šodien slīkst parādos. Un ja mēs gribam atrisināt šo situāciju, tad mums ir jāstimulē ekonomikas izaugsme. Un, lai to izdarītu, mums ir jāveicina Eiropas Savienības konkurētspēja. Eiropas Savienības konkurētspēja ir problemātiska. Šīs lietas, ko mēs ierosinām, labāku resursu izmantošanu, gudrāku to izmantošanu, tie ir centrālie aspekti, kas ļaus mums atrisināt esošās problēmas, un es ceru, ka mēs visu to sapratīsim. Cenas, kā jūs to pieminējāt, pieaug ļoti strauji, bet Šī tendence ir pavisam savādāk nekā tas bija 20. gadsimtā. Izēja materiāla cenas krītas, izņemot uh, situācijas uh, pēc uh, Pirmā un otrā pasaules kara un eh, naftas lielo krīzi, kamēr 21. gadsimtā situācija ir pilnīgi savādāk, un Eiropa ir pilnībā atkarība, atkarīga no importa. Un izmaksu struktūrā Izaivielas veido daudz lielāku īpatsvaru nekā darba spēka izmaksas, un tas loģiski atspogļo to, kas notiek uzņēmumos. Uzņēmumi domā par to, kā uzlabot uh, produktivitāti saistībā ar resursiem. Mēs runājām par šo galveno problēmu. Es ļoti ceru, ka tad, kad mēs e, pieņemsim šo jauno likumdošanu, tad mums izdosies atrisināt vienu šo centrālo jautājumu. Un mēs attiecīgajai nozarei būsim radījuši vajadzīgos stimulus un būsim parādījuši ceļu, kādu vēlamies iet. Tieši tādēļ es esmu šodien ļoti priecīgs, ka visai augstais mērķi rādītājs, kāds tika noteikts, palika nemainīgs. Gribētu ļoti sirsnīgi pateikties visam parlamentam, bet it īpaši Karlam Hēns Florensam Man bija tiešām liels prieks ar viņu sadarboties, jo viņa prasmes, zināšanas un izpratne par problēmu deva mums iespēju ražīgi sastrādāties. Paldies komisāru kungam. Tagad došu vārdu referentu kungam. Ich gerade den Nagel auf den Kopf getroffen, indem wir Komisār, komisār. Paldies, komisār kungs, jūs šķiet, ka trāpījāt naglais galvas, jo būtībā mēs tiešām spējam realizēt trešo rūpniecisko revolūciju, ja mēs tā īsti pareizi sapratīsim, ka ilgtspējība būtībā ir iespēja industrijas attīstībai. Mēs runājam par resursiem Un tas man atgādina par kaut ko, ko mēs šobrīd esam piemirsuši. Un es šeit domāju cilvēku resursus, piemēram, cilvēku resursus manā birojā, piemēram, Filipa kundze, principā tik ārkārtīgi smagi strādājas pie šī jautājuma. Un uh, Tas ir ļoti labi, ka jūs ar šo jautājumu strādājat. Es jums publiski gribu pateikt paldies. Paldies, Florence kungs. Cienījamie kolēģi, mēs esam noslēguši darbu pie šī ziņojuma. Balsosim par to rīt pusdienlaikā.